80 eiro pieaugušajiem, bet jebkurā gadījumā tie būs daudz zemāki. Tā šī zema būs daudz zemāka nekā ASV un Ķīnā. ASV tie ir 133 eiro. Un, protams, mums arī ir jāatgādina, ka šo vīzu būs iegūt ne tikai vieglāk, bet tā arī būs daudz lētāka. Protams, ka šeit ir eh, runa arī par ļoti delikātiem jautājumiem. Mums ir uh, Nu, jānodrošina saiknes ar izcelsmes valstīm, un tāpat arī mums ir jānodrošina atgriešanās savās valstīs tiem cilvēkiem, kuriem nav atļaujas uzturēties Eiropas Savienības teritorijā. Beigās es vēlētos pateikties mūsu referentam, Juanam Fernando Lopesam Aguilāram par viņa darbu pie šī dosjē. Apsveicu jūs, Juan Fernando. Paldies arī kolēģiem ar par mūsu sarunām, īpaši Bekerkungam un Veržjā kundzei. Mūsu sarunas vienmēr ir bijušas kaismīgas, bet tās ir devušas labu rezultātu. Liels paldies arī visiem darbiniekiem par paveikto. Šajā asamblējā esmu darbojies 30 gadus, un šī ir mana pēdējā uzstāšanās, un tāpēc es gribētu vēl teikt, ka nav Nekā skaistāka nav ne skaistāka politiskā projekta kā šis sapnis par Eiropu, lai dzīvo Eiropa. Paldies! Šī mūsu tikšanās ir ļoti emocionāla, un jums vēl ir mazliet jāuzgaida. Man arī būs gala vārdi. Veržijā kundze. Merci, monsieur. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, cilvēku kustība pasaulē nekad nav bijusi tik liela. Miljards cilvēku pārvietojas, ceļo no vienas valsts uz otru katru gadu, tīpaši no Ziemeļitālijas. Un eh, deprēkungs, jā, 100 miljonu cilvēku 5 miljoni cilvēku dodas uz Eiropu. Ir 2,5 miljoni migrantu. Tātad tie ir cilvēki, kas uh, ierodas mūsu teritorijā uh, Daudz ir ieradušies Eiropā dažādu iemeslu dēļ, bet, diemžēl, nesoties uz visiem mūsu referentu centieniem, mums nav izdevies panākt uh, līdzsvaru, tātad, lai nodrošinātu šo turistisko kustību, tāpat laikā garantētu procedūras arī regulārai un neregulārai migrācijai. Eiropas politika, neskatoties uz realitāti, neskatoties uz nāvi, arvien vairāk vēršas uz uh, robežu kontroli, lai cīnītos pret tā saukto nelegālo migrāciju un lai atsūtītu mājās tos, kuriem nav izdevies šis ceļojums problēmas. Tāpēc, ka viņiem nav izdevies piedzimt pareizajā vietā. Un eh, tāpat laikā šī tā saucamā eh, regulārā eh, migrācija arī ir ļoti būtiska, bet Realtāte ir tāda, ka uh, tie ir bēgļi, kuriem bieži vien tiek aizvērsta durvis, un uh, tāpēc uh, gribu teikt, ka jā, šo divu sasaukumu laikā esmu piedzīvojis zinām vilšanos, jo padoma dalība valsts ir atteikušās izveidot šo humāno vīzu, jo 90% no tiem cilvēkiem, kuriem Eiropas Savienība piešķir starptautisko aizsardzību, uh, Eh, pēdējo trīs gadu laikā. Tie visi ir ieradušies tā sauktajā nelegālajā veidā. Mēs varētu panākt kaut ko citu. 30 sekundes priekšsādātā, jo arī man tā ir pēdējā izteikšanās šeit parlamentā. Es gribētu pateikties visiem, kas man ir palīdzējuši šo divu sasaukumu laikā. Kolēģiem es te redzu vairākus, ar kuriem man ir bijis tas prieks sadarboties, neskatoties uz eh, politisko piedarību. Un eh, es pateicos grupas personālam, kolēģiem, tāpat arī visiem parlamenta darībniekiem, darbiniekiem, vai viņi redzami, neredzami, tulkiem, tāpat visiem pārējiem, kas mums ļauj strādāt, sadarboties ļoti labos apstākļos. Tātad visiem šiem cilvēkiem, kurus mēs ikdienā neredzam, bet kas viss ir šeit klāt. Paldies, un es turpināšu ar lielu interesi un uzmanību sekot Eiropas parlamenta turpmākajam darbam, jo uh, Tā nav tāda nevajadzīga iestāde, kā daži to saka, bet, eh, manuprāt, tā ir vieta, kur es esmu ļoti daudz ko iemācījusies. Lielas paldies visiem! Now, let me tell you, let me... Tad es vēlētos jums pateikt, kāpēc es eh, jums eh, ļauju runāt vēl pusminūti. Un tas ir tāds pragmātisks iemesls. Es gribējuši pašās beigās teikt tieši to pašu. Valēro kundze. Nu, paskatīsimies, vai man būs vajadzīgs vairāk laika, nekā man ir atvēlēts. Vīzu kodeks. Tas bija pirmais dosie, ko mana politiskā grupa zaļie man piešķīra, un īsnībā tā ir arī mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā. Sasaukuma sākumā mēs sākām ar ļoti labu priekšlikumu no komisijas puses. Uh, Šī priekšlikuma mērķis bija uzlabot uh, situāciju ļoti daudziem cilvēkiem, kas vēlējās iebraukt Eiropā, lai viņi varētu to darīt vairākas reizes un tā tālāk. Bet, kā jūs zināt, viss iestrēga padomē. Padome nevēlējās akceptēt mūsu piedāvātos grozījumus, jo īpaši, ja bija runa par humanitāro vīzu. Pēc tam mēs saņēmām jaunu priekšlikumu, un šis priekšlikums bija pilnīgi savādāks. Tas uh, absolūti neatbilda sākotnējiem mērķim, proti atvieglot situāciju, visu padarīt vienkāršāku. Šeit bija priekšlikumi galvenokārt par cilvēku atpakaļ nosūtīšanu. Es zinu, ka mūsu referents ir darījis visu, kas bija viņa spēkos, lai atgūtu uh, visu to, ko parlaments mēģināja panākt. Mums zaļajiem šī saikne ar atpakaļ nosūktīšanu ir iemesls, kāpēc es baidos, mēs nevarēsim atbalstīt šo ziņojumu, kaut arī mums ir jāatzīst, ka ziņojumā ir daudz pozitīvā. Tagad par cenām. Jā, cenas pieaugs, un es domāju, ka būs ārkārtīgi sarežģīti ģimenēm no nabadzīgākām, trūcīgākām valstīm atbraukt uz Eiropu. Man ir vienalga, cik uh, vīzas maksā ASV vai Ķīnā. Eh, šiem cilvēkiem uz Eiropu atbraukt būs grūti, un to es nevaru atbalstīt. Es redzu, ka jūs jau sākat māt ar roku. Tāpēc tagad noslēgums. Lielas paldies visiem par lielisko sadarbību un vēlu visiem veiksmi, jo īpaši vēlu veiksmi tiem, kuri vairs neatgriezīsies parlamentā. Paldies, Valero kundze! Un tagad Akerkungs. Vienu minūte. Paldies, priekšsādātāji. Uh, valsts plaši akceptēta definīcija ir tāda, ka tā ir uh, politiska vienība, kurai ir sava teritorija. Un šīs jūsu ziņojums par vīzām ir vēl viens piemērs, ka Eiropa mēģina šeit izlikties par valsti. Tā to dara arī izdodot tiesību aktus par zivsēmniecību, tāpat arī pieņemot Lisabonas līgumu, tā mēģina tāpat rīkoties ārlietās. Un pašlaik tā vēlas darīt to pašu attiecībā uz vīzām. Tā vairs nav tikai vienkārši tirdzniecības bloks. Diemžēl mēs nevaram nodrošināt vairs subsidiaritāti un nevaram nodrošināt risinājumus, kas atbilstu visiem. Robežu pārvaldībai ir jāsāk vairākām dalībvalstīm aizdomāties. Mums vajadzētu tagad atgūt no Eiropas to, ko mēs Eiropai esam atdevuši. Vīzām ir jābūt dalībvalstu kompetencei, nevis Eiropas Savienības ziņā. Šīs ziņojums politizē vīzas, un līdz ar to trešās valstis vairs nevarēs uzņemt atpakaļ nelegālos imigrantus, un arī viņu pašu pilsoņiem nāksies maksāt daudz vairāk, lai iebrauktu Eiropā. E, bēgļu krīzes sākumā e, Eiropā sāk ierasties ar vien vairāk nelegālo imigrantu, un tagad Eiropa mēģina atbrīvoties no šiem migrantiem. Nu, mēģiniet rakties tālāk, skatīsimies, cik tālu jums tas izdosies. Tagad Lebretona kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšādētāji! Vīzu kodeksa grozījumi, kurus mēs šodien skatām, oficiāli ir paredzēti, lai atvieglotu trešo valstu uh, valstspiedarīgajiem iebraukšanu Eiropas Savienībā. Tātad tas ir jauns imigrācijas rīks, kuru es atklāti noraidu. Īstermiņa vīzas būs daudz vienkāršāk iegūt, un tas ir galīgi nepiesardzīgi. Tas nozīmē, ka Eh, valstsviedrīgie varēs pieprasīt šīs vīzas pie mūsu robežām, kas novedīs pie uh, daudziem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Tāpat arī šīs vīzas varēs eh, piešķirt tādām valstīm, kas atsakās uzņemt atpakaļ savus nelegālos emigrantus. Tas radīs arvien vairāk problēmu Eiropai. Jā, protams, šis akts ir vajadzīgs, bet tā izpildes nosacījumi ir tik sarežģīti, ka tie nenovedīs pie konkrētiem rezultātiem. Uh, Šīs teksts, kurš ir jāpieņem pirmajā lasījumā, radīs jaunu legālo migrāciju, kas neļaus pieņemt humanitāro vīzu. Un, protams, ka tas ir ārkārtīgi šokējoši. Mēs nevarēsim samazināt nelegālo imigrāciju, kas it kā ir šī tiesība akta mērķis. Un uh, ir aizmirsts arī par ļoti daudziem citiem svarīgiem problēmu jautājumiem. Mēs redzam, ka Āfrikā ir demografiskā eksplozija. Mēs esam pakaļauti milzīgam e, imigrantu e, vilnim. Mēs nevaram šeit e, akceptēt legālos migrantus, cerot, ka tādējādi samazināsies nelegālo migrantu skaits. Šengenes zona ir absolūti izagāzusies. Mums ir vajadzīgas stiprākas ārējās robežas un arī robežas starp valstīm. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā ļauj man par to atgādināt. Šīs eh, pēdējās debates, kurās es šodien piedalās, mm, piedalos nerunā par kaut kādiem sīkumiem, bet par pašu svarīgāko. Te ir runa par Eiropas civilizāciju, kas ir likt uz kārts. Paldies! Tagad eh, Dieza Demeris kungs, pusotra minūte. Senjor prezidente, senjor komisāri. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, pirmām kārtām eh, sveicu referentu Lopes Agilāra kungu. Vīzu kodeksa pārskatīšana ir ārkārtīgi svarīga drošībai, tāpat, lai novērstu nelegālo migrāciju. Tas ir fundamentāli svarīgi, lai nodrošinātu, ka mums ir atbilstoši eh, atbilstošas procedūras eh, turismu sektorā. Turismu sektors, protams, ir ļoti svarīgs daudziem eh, reģioniem Eiropā. 2017. gadā mums bija turpat vai 14 miljoni 4 Schengenas vīzas izdotas īstermiņa um, uzturēšanās nolūkiem. Tā tad lielāka elastība, elektroniskie pieteikumi. Uh, Eh, vieglākas eh, iespējas eh, iesniegt pieteikumus, tāpat arī daudzkārtējas iebraukšanas vīzu pieteikumu iesniegšana, ilgāk uzturēšanās. Tātad visi šie pasākumi palīdz stiprināt drošību un nodrošina arī labāku, labākus apstākļus atpakaļ uzņemšanai. Domāju, ka tā viss ir pozitīva politika, kas izriet no šī vīzu kodeksta pārskatīšanas. Mēs gribam aplūkot biznesu, tirzniecību, mm, stiprināt to visu un tāpat stiprināt arī drošību nodrošinot, lai nebūtu nelegāla migrāciju. Jebkur uzlabojam vīzu kodeksā jādara atbilstoši eh, SIS un VIS sistēmām ir jānodrošina, lai mūsu informācijas sistēmas būtu sadarbspējīgas. Priekšsēdētāji, ja drīkst, arī es vairs nestrādāšu parlamentā 34 gadi publiskā amatā, un tagad tikai viens vārds. Paldies, nu var divi vārdi. Liels paldies, liels paldies eh, par eh, visu, ko esat eh, darījuši manā labā. Paldies no manas sirds. Paldies, šķiet, jā. Dosim vārdu nākošam runātājam, divas minūtes. Priekšsēdētāji, paldies, eh, cik eh, delikāti jūs vadat šo sesiju. Jā, varbūt runa nav tik daudz par eh, vīzu kodeksu, bet daudziem kolēģiem ir jā, citas jūtas prātā. Gribu pateikties referentam un līdzreferentiem par šo modernizēto un vienkāršoto procedūru īstermiņu vīzu saņemšanai. Daudz kolēģi ir izteikuši komentārus. Es arī gribētu darīt to pašu, ko citi kolēģi saka, ja var jūs laipnu atļauju. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās kā Lība komitejas eh, priekšsādātājiem. Es negatavojos to darīt, apsolu, ka nedarīju negatavojos, bet redzu šeit daudzus kolēģus no Lība komitejas un pēc Dievs Demēra kunga teiktā gribētu teikt vienu īpašu lietu. Ja jūs eh, skatāties balsošanas sarakstā, jūs redzēsiet, ka ir daudz mūsu komitejas ziņojumi. Eh, šeit eh, esošie kolēģi ir eksperti Schengenas, vīzu, robežas, Dublinas regulējuma mm, jomā, tāpat arī patvēruma prasīšanas regulējuma jomā. Daudz no mūsu ziņojumiem, grib pateikties arī šeit komisāram Avram Apelskungam, uh, Mēs esam, man liekas, tāda neparasta komiteja bijusi. Esam ārkārtīgi daudz likumdošanas aktus izstrādājuši, visvairāk varbūt nekā citas komitejas, bet strādājam pie ļoti smagiem dosjē, jo uh, mēs strādājam tādā ļoti smagā, stingrā politiskā vidē. No sirds gribu pateikties visiem Lībi komitejas locekļiem, ar kuriem man ir bijis tas gods strādāt kopā. Viņi ir uh, izstrādājuši ļoti kvalitatīvu likumdošanas aktus. Man ir liels cerības, ka nākamajā sasaukumā Eh, konkrētais tiesība akts tiks eh, eh, tomēr atkal aktivizēts, saprotot to kvalitatīvo darbu un vīziju, kas ir iestrādāta, un um, ar izpratni, ka Eiropas parlaments neuzspiež vienkārši automātisku apstiprinājumu, bet mēs esam līdzlikumdevēji, kuriem ir deksme. Man ir bijis gods strādāt kopā ar jums, esmu mācījies no jums un nekad neaizmirsīšu šo pieredzi. Lielas paldies priekšsēdētāji! Jureka kungs, viena minūte lūdzu. Ja jūs nedodaties projām, ja jūs dodaties projām, tad jums būs ekstra laiks runāšanai. Lūdzu, jums vārds Jurek kungs. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Esmu šeit eh, strādājis piecus gadus un esmu kalpojis savai valstī un esmu kalpojis Eiropas nāciju sadarbībai. Un, manuprāt, tas ir simboliski, kā tagad beigu eh, galā mēs runājam par eh, robežām. Par robežām, kas ir valstu eh, pati būtība, protams, ne, robežas ir tikušas atvērtas, un tas ir brīnišķīgi, bet runājot par kontroli un pārbaudēm uz robežām un valsts suverenitātes realizēšanu, tad gal galā Tām ir jābūt dalību valstu kompetences jautājumam. Mēs esam strādājuši pie vīzu kodeksa. Un jāsaka, daži jēdzieni, dažas koncepcijas, nu, tur ir tikuši, notikuši centieni tur uh, ienest iekšā šos vārdus - legāla, nelegāla, regulāra, neregulāra migrācija. Uh, Bet jāņem vērā, ka nevar teikt, ka kaut kas ir tiesiski vai likumīgi, ja notiek kaut kādas neregulāras, nelikumīgas darbības. Eiropa pastāvēs tik ilgi, kamēr pastāvēs valstis. Un tikai tad, ja mēs aizsargāsim robežas, tikai tad mēs aizsargāsim arī Eiropu. Paldies, Vikstrāms kundze, nākošā, kura jau ir pateikusi savus uh, atvadu vārdus. Jā, paldies, gribu pateikties referentam par veikto darbu pie vīzu kodeksa. Uh, Un es ārkārtīgi novērtēju šo deksmi, apņēmību un darbu, kas ir ieguldīts visā šajā procesā, strādājot pie šī svarīgā mm, tiesiskā akta. Gribu atbalstīt kompromisus, kur parlaments ir sanācis, panācis vienošanos, īpaši attiecībā uz vīzu cenu, tāpat daudzkārt, daudzkārtais iebraukšanas vīzām un ilgākiem uzturēšanās eh, termiņiem. Tās ir iespējas, kas mums ļaus eh, labāk pārvaldīt šo situāciju, protams, arī uzraudzīt eh, drošības riskus. Un, nu, kolēģi, priekšsādātāji, šī ir mana pati, pati pēdējā uzruna šeit eh, parlamentā. Tāpēc gribu izmantot iespēju, gribu pateikties visiem par debatēm, par visu, ko esam sasnieguši kopā. Un, Visos šajos pēdējos desmit gados, ko esmu kalpojis Eiropas demokrātijai, gribu uzsvērt sakojošo. Uh, ja politika beidzas, apstājas, tad joprojām turpinās draudzība. Tāpēc vēlu jums visu to labāko nākotnē, vai jūs turpināsiet darbu šeit Eiropas parlamentā kā deputāti, vai arī jūs uzsāksiet kādu jaunu periodu savā dzīvē, lai kāds tas būtu. Paldies! Andersons kundze nākošā lūdzu vienu minūtu. Eh, priekšsādātāji, diemžēl šis eh, priekšlikums ir vēl viens uzbrukums migrantu un eh, riskam pakļautu personu tiesībām. Daudzi no tiem sauktiem progresīvajiem ir paļaujušies labējo spiedienam. Un ir gatavi vilkt dzeloņu drātus uz robežām un turēt cilvēkus ārpus šī Eiropas cietokšņa. Tāpat laikā Eiropas uh, Savienība pieļauj, ka trešo valstu bagāti pilsoņi nopērk šīs uh, zelta vīzas. Tāpat laikā ārvalstu militārā intervence rada šos bēgļus, bet tāpat laikā mēs nestrādājam pie humanitārajām vīzām. Uh, Uh, bēgļi, tātad tiek tirgoti ar trešajām valstīm. Uh, tā ir apkaunojoša pieredze. Un, lai pātrinātu atpakaļ atgriešanu, it kā šie cilvēki būtu nevajadzīgas mantas, nevis cilvēki. Nu, tas ir tikai piemērs, kā mēs uh, eksportējam Eiropas Savienības humanitāros pienākumus attiecībā uz tiem, kas ir visvairāk pakļauti riskam, kas cieši visvairāk neatkarīgi no politiskā vai ekonomiskā statusa. Neviens cilvēks nevar būt nelegāls. Paldies, eh, Korau. Kungs, viena minūte. Paldies, eh, priekšsādātāji. Turismā nozare ļoti svarība Eiropas Savienības ekonomiskai attīstībai no 18. gada vairāk kā. Uh, eh, 6, 600 miljonus eiro. Tas ir ienesis 671 eh, eh, miljonus turistu, kopš 17. gada ir bijuši Eiropā, un eh, turismu sektors ir devis lielu ieguldījumu, vairāk kā 3% ieguldījumu. Un tas ir skārs 5% mūsu strādājošo. Turisms palielinās un ir nepieciešams domāt par leģitīmām interesēm Eiropā. Uh, Mums ir nepieciešams eh, spērt šo soli un vienkāršot eh, likumdošanas eh, ietvaru. Tas ir pārskatīts, termiņi ir ieviest un jaunas tehnoloģijas tiek ieviestas. Un es esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs nodrošināt sadarbību trešajām valstīm, lai veicinātu valsts piedarīgo atgriešanos. Uh, Um, no Eiropas. Tātad ar šīs sistēmas palīdzību vajadzētu būt uh, iespējai sadarīt ar trešajām valstīm, lai veicinātu atpakaļ atgriešanu. Uh, Koljo kungs, uh, minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Vīzu kodeksu pārskatīšana E, dod, e, ir pozitīvs solis uz priekšu, jo mēs e, veicinām tādā veidā arī turismu, kas ir ļoti svarīgs sektors Eiropas Savienībai, un Portugālē mēs arī stiprinam, varam stiprināt drošību pateicoties šim vīzu kodeksam. Tas samazinās birokrātiju, pieprasot turismu vīzes, mēs tāpat paplašinām uh, Eh, šīs iespējas iesniegt eh, pieteikumus, samazinot eh, šo pieteikumu izskatīšanas termiņu, saņemot vīzas vienkāršāk un ātrāk turistiem un regulāriem ceļotājiem. Tāpat arī paredzēti specifiski elementi Madeiras un Azoru salas reģionam, tātad kruīz kuģu ceļojumiem, pasažieriem, kuri apmeklē mūsu piekrastes. Tāpat laikā mēs eh, stiprinam arī drošību ar eh, Eiropas Savienības vīzu sistēmas palīdzību. Eh, man ir bijis tas gods pie tā arī strādāt, un jā, mums būs iespējama lielāka kontrole, labāks robežu nodrošināšanas iespējas. Mums ir jādomā par savu vīzu politiku un atpakaļ uzņemšanu un padarot uh, dalību valsts tādas sadarbspējīgākas. Uh, tā ir politika, kas Eiropu padarīs uh, drošāku, labklājīgāku. Gribas veikt uh, referentu Lopes Agilar kungu, Marais kungu un visus pārējos uh, Lība komitejas locekļus Kiengas kundze uz minūtu 30 sekundēm. Paldies, priekšsēdātāji! Burtiski sekundīti gribu pateikt divus uh, vārdus komitejai, ko esmu strādājis. Uh, Tātad izteikšos uh, pēdējo reizi Libu komitejas uh, kā locekli. Nesam daudz uh, panākuši šī sasaukuma laikos, lai izveidotu Eiropas uh, kopīgu patvērumu sistēmu. Esam veikuši tādu komandas darbu, Uh, strādājot pie dažādiem viedokļiem un uh, mēģinot uh, strādāt pamatojoties uz mūsu vērtībām. Es ceru, Mēs ceram, ka mūsu sabiedrība būs eh, godīgāka, vienlīdzīgāka, un es eh, ceru, ka eh, tiks turpināts šis kurs. Mums ir vēl tik daudz darba priekšā. Pēc četriem gadiem, pēc intensīvām sarunām, mēs tagad varam teikt ar zināmu lepnumu, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi savu kopīgu politiku vīzu jomā. Un tā tad līdz ar to es gribu pateikties komitejai, kurā strādāju, tātad Lība komitejai. Politika, kas ir eh, svarīga daļa, lai mēs veidotu telpu bez iekšējām robežām un kas tāpat laikā ir kā būtisks instruments, lai veicinātu pārvietošanos. Lai tam būtu ekonomisks eh, pamats, politika, kas eh, veicina izaugsmu, un tai jābūt saskaņotai ar citām Eiropas Savienības politikas nozerēm - ārlējās lietās, ar tirzniecību, ar kultūru, izglītību. Mums ir jāmēģina joprojām vienkāršot procedūras, samazināt izmaksas, uh, un eh, jāizskata eh, konkrētie pieteikumi attiecīgajā dalībvalstī, tīpaši tad, kad eh, pieteikuma iesniedzējs grib apmeklēt vairākas dalībvalstis. Man vajag nedaudz vairāk laika, saka runātāji, jo pirmajā daļā pateicos savai komitejai. Tātad ir paredzēta iespēja online režīmā iesniegt pieteikumu un iespēja parakstīt elektroniski šos dokumentus. Un esam saglabājuši iespēju griezties atkārtot tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuriem ir atteikta vīza. Četrus gadus esam veikuši garas sārunas, bet tāpat laikā esam panākuši šo reformu, kā mēs pieturamies pie sava likumdošanas ietvara pilnībā respektējot cilvēku pamatiesības. Paldies! Kolēģi! Godātie kolēģi! Iemesls, kāpēc jūs joprojām uh, dzirdat debatas šai zālē, sanākuši šeit uz balsošanu, ir tāpēc, ka daudziem kolēģiem šī ir pēdējā plenāra sesija, un daudzi vēlas teikt, nu, tādus papildu personīgus atvadu vārdus vienam otram, tāpēc lūdzu esiet saprotoši un uzklausiet mūs. Tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Uz to pieteikušies četri kolēģi un pēc tam došu vārdu komisāram Kaņetem. Un, protams, pēc viņa savukārt izteiksies vēl arī Lopes Agilār kungs, kas ir referents. Tātad, lūk, privā mikrofona procedūrā četri runātāji un pēc tam vēl divas uzrunas. Paldies jums par sapratni. Vispirmām kādām Šoidrovs kundze. Lūdzu. Ďakujem za udelení slova, kolegyňa. Lielas paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Es simtprocentīgi saprotu, uh, to, ka ir lūk priekšpēdējā mūsu sasaukuma darba daļa, un mēs līdz ar to nepietiekami fokusējamies uz veicamo darbu. Bet tāpat laikā šobrīd runājam par tik svarīgu tēmu kā vīzu kodeks, un tas ir ārkārtīgi svarīgi katram es pilsonim. Es atbalstu šo jauno vīzu kodeksu un domāju, ka panāktais kompromiss ir visai saprātīgs. Tas pilnīgi noteikti nodrošina vienkāršojumus, piemēram, tiem, kas eh, nu, pavisam legāli ierodas Eiropas Savienībā un kas jau sistēmā ir reģistrēti, kuriem attiecīgi vairs nav arī personīgi jāierodas tajā brīdī, kad viņi iesniedz pieprasījumu pēc vīzes. Tāpat arī var tikt izsniegtas daudzkārtējas iebraukšanas vīzas uz ilgāku laiku. Tas viss atvieglos viņu dzīvi. Vienlaikus mēs vēl vēlamies stiprināt arī drošību. Arī tas nav maznozīmīgi, ņemot vērā, ka pastāv milzīgs spiediens no migrācijas eh, puses, un līdz ar to noteikumi šādi un tad kļūst arī striktāki. Mēs paaugstinam, piemēram, samaksu par vīzu un eh, nosakām virkni citu pakārtoju, eh, pak, pasākumu, piemēram, atpakaļ nosūtīšanai. Paldies! Nākamais runātājs brīvā mikrofona ietvaros. Vīzu kodeks, protams, ir ārkārtīgi nozīmīga procedūra un lieta. Tās mērķis ir pieņemt lēmumu par to, kas drīkst un kas nedrīkst ieceļot Eiropas Savienībā, bet priekšādātāja kungs tajā pašā laikā joprojām ir noteikta nu, tāda kā karantīna tiem, kas, piemēram, no Āfriku ierada, ar, ar lidmašīnu ierodas no Atenām uz Briseli. Viņi joprojām um, Briseles lidostā tiek pakļauti pašu pārbaudai, lai gan tas ir aizliegts, tas nemaz vairs nav atļauts. Es par to esmu sūdzējies atkārtot šeit parlamentā, esmu prasījis paskaidrojums arī no komisijas, bet atbildi saņēmis nesmu. Un pirms pāris mm, dienām notika tieši tas pats. Un tātad, ja mēs tiešām vēlamies sakārtot visu šo vīzu būšanu un robežķēršošanas jautājumus, tas jau ir ļoti labi, bet vienlaikus vajadzētu pirmām kārtām mm, atteikties no šīm nelegālajām robežu pārbaudēm, kas, piemēram, tiek atsāktas veikt Beļģijā, Austrijā un citur. Tas nav pieļaujams. Nākamais runātājs Eteriģis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, man negribas būt eh, tam vienīgajam, kas eh, nu, traucē šo atmosfēru, kur visi viens otram sit uz pleca un slavē viens otra dienestus. Un negribu arī pārdot šo milzīgo harmonijas burbuli, bet to tomēr darīšu jo vīzu kodeks gal galā ir nāciju valstu atbildība. Tā nav mūsu atbildība. Mēs nevaram būt kaut kāds tāds pāri visam ejošu supervalsts. Nē, lūk, vēl viens piemērs, kurā gadījumā tiek pārāk daudz pilnvaru piedots Eiropas Savienībai, un tā rezultātā tiek kaitēts individuālām dalību valstīm. Iedzīvotājiem Grieķijā ir vajadzīgas citas prasības nekā, piemēram, Vācijas uh, ieceļotājiem. Tas visur ir ļoti atšķirīgi, un paldies Dievam, ka šāds atšķirības pastāv, un tāpēc es, protams, protams, vēlu jums visiem labu, kas dodaties prom no šī parlamenta un kas esat veltījuši savu dzīvi šim projektam, bet, diemžēl, man liekas, esat rīkojušies tādā diezgan maldīgā kārtā, un šī nu, ideja pilnīgi noteikti ir viena no ļaunākajām, kas no šī parlamenta ir nākusi. Nu, ko mums tagad dali, darīt? Mēs dodamies prom tikai vienreiz, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Tomašiķa skundze. Priekšādātāja, paldies! Svarīgākais jaunais notiku, noteikums šai kontekstā ir šis vīra ar atpakaļnosūtīšanu. Tāpēc ārkārtīgi atzinīgi vērtē to, ka tiek izveidots tāds mehānisms, kas ļaus Eiropas Savienībai izmantot vīzu politiku, lai trešām valstīm dotu motivī, motivāciju sadarboties atpakaļ uzņemšanas schēmu ietvaros. Visbeidzot, komisija ir ņēmusi vērā arī to, ka vīzu politika var kalpot kā būtisks instruments attiecībās ar trešām valstīm tieši nelegālo migrantu atpakaļ uzņemšanā. Lai arī tas varbūt ir mazs solis pareizajā virzienā, tas tomēr tiek spērts un to vērtēja atzinīgi un ceru, ka parlamenta nākamais sasaukums, kā arī dzen jaunais komisijas sastāvs, turpinās tālāk pielāgot vīzu politiku, migrācijas politiku šiem jaunajām politiskajām realitātēm. Paldies! Godātie kolēģi, priekšādātājs turpina, godātie kolēģi, tālāk došu vārdu komisāram Kaņetem. Un lūkšu visus ar cieņu viņā tomēr ieklausīties priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies par šīm ārkārtīgi nozīmīgajām debatēm. Jaunā regula modernizēs kopējo vīzu politiku un piedāvās tālāku drošību tā vienlaikus atvieglojot ceļošanu. Tā ļaus pārliecināties, ka visiem vīzu iesniedzējiem tiks veltīta vienāda attieksme, vienalga vai viņi ierodas šeit kā turisti vai uzņēmēji. Tas pārliecināsies, ka pastāv vienlīdzīga attieksme pret visiem e, iesniedzējiem, kas e, ierodas Eiropas Savienībā. Un tādējādi tas būs ieguldījums arī ēst tautsēmniecībā un izaugsmē, cilvēku savstarpējos kontaktos un kultūras dzīves attīstībā. Bet šie jaunie noteikumi vēl tālāk spēcinās ar arī mūsu spējas nodrošināt spēcīgāku ietveru sadarbībai, piemēram, ar valstīm ārpus Eiropas Savienību. Tajā brīdī, kad runājam par nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu. Un es patiešām ceru, ka jūs atbalstīsiet šo panākto kompromisu par vīzu kodeksu šajā gaidāmajā balsojumā. Var jums apliecināt, ka no savas puses komisija pilnīgi noteikti spēlēs savu lomu un šo jaunos, šos jaunos noteikumus atbilstīgi arī īstenos. Paldies, komisārkungs, paldies jums! Nu, un tagad mūsu kolēģis Lopes Agilārs vārds lūdzu. Lielas paldies! Paldies par šīm ļoti konstruktīvajām debatēm un to toni, ko ieņēmām, ko dzirdējām daudzās uzstāšanās reizās. Visi gandrīz pauda atbalstu šim jaunajam instrumentam, šiem jauniem noteikumiem, šim jaunajam tiesību aktim, aktam, kas piedāvās nu, 70, 80, pat 90 miljoniem iedzīvotāju krietni vieglākas ieceļošanas iespējas visiem, kas ierodas Eiropas Savienībā leģitīmu iemeslu dēļ, kas ierodas lūk no pāri par 125 uh, valstīm un tā tālāk. Bet, protams, ar to jau mūsu darbs nebeidzas. Joprojām ir jautājumi, kas vēl nav sakārtoti. Mums, piemēram, nepieciešams dot jautājumu arī, uh, atbild arī uz jautājumu par humānajām vīzām. Tiem, kas, piemēram, bēg no dažāda veida vajāšanas, no vajāšanas, dienām, no kariem, eh, drošības apsvērumu dēļ. Tie ir cilvēki, kas riskē ar savu dzīvību, lai nokļūtu Eiropā. Un nereti viņi krīt par upuri cilvēku kontrabandai un tādiem, tādām iestādēm, kas ļaunprātīgi izmanto savu varu. Mums, protams, jāraugās, ko darīs arī padoma ar savu kvalificētā vairākumu balsojumu, bet kas attiec uz šo parlamentu, tad nākamajā mandātā un arī komisijas jaunā sastāvā ietvaros, es ceru, ka darbs turpināsies un komisija spēs dot atbildu uz šo humāno vīzu jautājumu. Mums ir jārod arī legāls ieceļ ceļošanas veids šādiem cilvēkiem nonākt Eiropā. Tie, šie cilvēki ir vienkārši izmisuši un eh, tiešām tiek pakļauti visļaunākajiem šai nelegālajā eh, bēgļu ceļā. Un mums ir jāļauj viņam nokļūt šajā drošajā vietā legāli. Paldies kolēģiem vēlreiz par ieguldījumu debatēs un paldies, ka bijāt tik konstruktīvi. Paldies, saka priekšādātājs. Godātie kolēģi, priekšādātājs turpina. Paldies, ka visi esat tik daudzskaitlīgi ieradušies šai zālē, lai dzirdētu, kā es saku paldies visiem. Es arī saku jums tiešām nu dienu visiem paldies. Es pēdējo reizi esmu šai krēslā un lai jums visiem veicas. Thanks. Jā, redzēju jūs, un man arī brīdināja Vioti kungs, ne, Lambert kungs vispirmām kārtām. Vēlas izteikties priekšādātāji, paldies! Priecājos jūs redzēt šeit, vadām pēdējo plenāru sesiju sanāksmi šeit parlamentā. A, nē, nē, rītdien taču arī vēl sanāksme, protams, atvainoties, būšu klāt, nomierinieties, būšu rītdien arī klāt. Es vienkārši nu, iedomājos, ka šis balsojums ir tāda pēdējā kārta šeit. Priekšādātāji. Ja jūs ļausiet, es gribētu vērties pie Kaņetes kunga, jo viņš šeit tagad pārstāv arī augsto pārstāvu. Pirms vairākiem mēnešiem šis parlaments brīdināja komiteju, kas ir līguma sargs, par to, ka pastāv potenciāli konflikta, interešu konflikta situācija, kas skar uh, Čehijas e, premjēru. Komisārs Otingers vērsās pie, arī pie budžeta kontrolas komitejas, un viņš mums teica, ka lūk, faktiski, acīm redzami, pastāv interešu konflikts, bet eh, joprojām vēl nav fakti noskaidrot, un līdz ar to jāļauj premjiem turpināt darbs. Šodien secinām, ka attiecīgās Čehijas uh, uh, kārtības sargājošās iestādes pavisam personi ir izvirzījušas ap, apsūdzības premjeram un komisija joprojām tikai pārdomā šo jautājumu. Tāpēc, Kaņietas kungs, es gribētu jums vaicāt, kādi ir Eiropas komisijas politiskie motīvi, ka tā joprojām šo izmeklēšanas darbu nav pabeigusi un nav pildījusi savu līgumu sargalomu. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā šo antieiropisko sajūtu viļņa pieaugumu visā Eiropā, mēs nedrīkstam šādi rīkoties. Uh, Un Komisijas pienākums tāpēc ir darīt visu, lai šādus interešu konfliktus novērstu. Un izskatās, ka komisija šobrīd savu uzdevumu nepilda. Lielas paldies Lamberta kungam. Jā. Cerams, ka nu, tomēr mums būs iespēja jūs uzklausīt vēl kādu reizi, ka šī nebūs jūsu pēdējā uzstāšanās reize. Écoute, Viotti, Kolēģi, uzklausīsim Viotti kungu. Eh, domāju, ka ir neticama, ka mēs neminam ne ar vārdu to, kas ir noticis Lībijā, ne jau par kara situāciju, bet 200 eh, tūkstoši bēgļi cieši viņus Eiropa ir atstājusi tur nomirt vienkārši koncentrācijas nometnēs. Un eh, lai viņi vienkārši tiek iznīcināti, sabombardēti. Un vajadzētu atvērt vārtus un uh, glābt šos cilvēkus. Un tāpēc vajag pateikt uh, Eiropas uh, valstu vadītājiem dot iespēju šiem cilvēkiem, vīriešiem, sievietēm, bērniem, kas cieš no kara. Tā ir mūsu parlamenta loma. Merci. Lielas paldies Viotī kungam. Godātie kolēģi. Nu, nedaudz uh, rāmāk. Freunda kungs. Priekšādā tā paldies. Man vajadzīga viena minūte. Jūs nenožēlosiet to, ja piešķirsiet man šo laiku, un tas droši vien nebūs vienkārši tūkiem. Es paskatījos, bet nevarēju atrast to pantu, uz ko vēlējos atsaukties, lai šeit runātu. Pirms, nu, tīra slota izlauka šo namu. Un tagad runātājs runā dzējā, bet vēlējos teikt paldies ne tikai daudziem draugiem, mm, kas šeit mīt bet arī visiem pārējiem, kas šeit strādā, kas strādā kafejnīcā, kas, piemēram, izdala balsošanas sarakstus, ļauj mums um, visu šeit saprast, tos, kas um, strādā lejā, tumsā garāžās, kas palīdz mums izbraukt no parlamenta, visiem citiem pārējiem. Paldies visiem apkopēju personālam, un runātājs to visu runā rīmēs. Un jūsu padarītais darbs arī nekur nezudīs. Un visbeidzot arī tiem, kas tulkotos šīs runas, kas mums varbūt tīk vai vairāk vai mazāk. Un šobrīd varbūt eh, tulki cīnās ar šīm rīmēm, bet nāks laika un tas viss mainīsies. Un tāpēc vēlreiz paldies un visās valodās paldies! Merci, monsieur. Paldies, Freunda kungs. Jā, nu es domāju, ka šīs rīmes droši vien novērtēja visi. Eh, tos, to vislabāk. Bet nu pāriesim pie balsošanas, godātie kolēģi. Pirmām kārtām. Mirandas kundze, jūs vēlaties runāt par reglamenta pantu darba kārt... Jā? Labi, lūdzu, tad izsakieties. Priekšādā tā paldies. Šobrīd eh, ir mandāta noslēgums. Mūsu mandāta noslēgums gribētu atsaukties uz reglamenta septīto pantu. Un te runāju par diviem bijušajiem deputātiem, kas bija zaļo grupā. Eh, Rauls Ramēvo Rueda un Junkeras. Vēlētos eh, viņiem dot vārdu. Un visbeidzot, Koluglo kungs. Pavisam īsi lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Gribēju lūgt jūsu palīdzību un savu kolēģu atbalstu. Es biju oficiālās delegācijas sastāvā, kas divas reizes devās uz ASV, un man nevienu ne otru reizi šai valstī neielaida. Man liedza, nepiešķīra vīzu. Mirklīti, pagaidiet, kolēģi, pirms komentējiet to no, vietām, no savas vietas. Uh, Man nav nekādas saistības ne ar teroristiem, neko citu. Es vēlējos tur ierasties, tāpēc, ka es esmu žurnālists, es uh, uzņemu filmas. Koloblūkungs priekšādātā runātāja pārtrauc lūdzu um, īsi izklāstiet savu uzstāšanos. Nosūtīja vēstuli Tajānīkungam turpina runātājs. Nesmu dzird, saņēmis atbildi, bet vēlos saņemt atbalstu no jums un no pārējiem demokrātiskajiem kolēģiem. Varbūt ne no jums konkrēti uh, runātājs, uz kādu konkrētu norādu, uz kādu ekstrēmu labējo spēku pārstāvi. Varbūt ne no jums. Uh, Priekšādātāja runātāja pārtrauc. Paldies! Pārīsim pie balsošanas. Pirmām kārtām Jozef Zajer ziņojums. Tas ir viens vienīgs balsojums ar personālu balsojumu un sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmajā lasījumā šo ziņojumu esam apstiprinājuši. Nākamais sāja ir ziņojums. Un te vispirms 585. Balsoj, eh, grozījums arī ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 588. grozījums par pret atturs pieņemts. 587. grozījums par pret atturs pieņemts. Nu, līdz ar to pirmā lasījuma um, šis dokuments apstiprināts. Tālāk nākamais Sajera um, kunga ziņojums arī ar vienu un vienīgu balsojumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts un pirmais lasījums apstiprināts. Pāriem tālāk pie Artī kunga ziņojuma un došu jums pašam vārdu, referentkungs. Pavisam īsi. Priekšādātāji, paldies! Godātie kolēģi! Šī ir man pēdējā uzstāšanās šeit plenāsies. Jā, jā, tā ir. Ziņojums, kas šobrīd tiek nodiet, nodots jūsu apstiprināšanai, ir regula, ar ko paredzēti mēru un pasākumi steidzamības kārtā, ar ko aizsargāt ES vispārējo budžetu Brexit gadījumā, ja Brexit norisinātos bez vienošanās. Šeit ir virkne svarīgu punktu, uh, Atcerēsimies, ka mūsu budžets ir 1% no kopējā ES IKP, un no šī budžeta, šis budžets ir atkarīgs no nacionālajām iemaksām. Pirms dodos prom no šī parlamenta, gribēju jums padalīties par to ideālo uh, pasauli, ko redzu. Ideālā kārtā, manuprāt, ES budžets būtu tiešām globāls pēc sava eh, rakstura, bet baidos, ka dalībvalstis nevēlēsies palielināt savus ieguldījumus. Un savukārt esmu pārliecināts, ka budžeta palielināšana Eiropas Savienības vajadzībām būtu jānodrošina atbilstīgi e, tādiem samazinājumiem, kas attiecīgi izdevumos rodas nacionālajos budžetos, tā lai te varētu būt tāds līdzsvars. Un tāpēc ceru, ka nākamais sasaukums spēs identificēt tās kopējās um, intereses, tās kopējos mērs un pasākums, ko varam krietni labāk īstenot ES līmenī un ko dalībvalstis pašas uh, nespēja īstenot pietiekami efektīvi. Tā, lai mēs varētu kopumā nodrošināt šī budžeta nākotne. Godētie kolēģi, paldies par iesaistīšanos šajā darbā, paldies par entuziasmu, ko izrādījāt un īpaši tiem paldies, kas strādāja budžeta komitejā. Šī sanāksme būs joprojām cīņa, un tā, šī cīņa turpināsies ikdienas. Un mans sapnis ir tāds, ka tas, ko esam panākuši kopā ar jums, pateicoties jums, m, mm, paliks e, neskarts un tas saglabāsies. Gribu teikt jums vēlreiz lielu paldies un lai jums tiešām e, viss izdodas, lai dzīvo Eiropa, lai dzīvo dalībvalsts. Tālāk pāriesim pie balsojuma par Artuī kunga ziņojumu, un tas arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Ēlera kunga mm, ziņojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Danutas Hibneres ziņojums. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie iebildumu izteikšanas eh, reglaments 105. panka 3. punkta ietvaros sadarbība intelektesku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana. Balsosim par rezolūciju kopumā, kas par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Nesatraucieties, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nor noraidīts. Tālāk balsojums par Roberts Mecolas ziņojumu. Lai noraidītu komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīšanas priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to pārējam pie personāla balsojuma par 512. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 513. grozījums par pret atturs Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums apstiprināts. Pārējiem tālāk pie Lopes Agilāra ziņojuma. Un, ja pareizi saprotu, tad viņš pats vēlas arī izteikties. Ja? Lūdzu, referentkungs. Priekšādātāji. Kolēģi, paldies. Tikai mirklīte. Šis ir pēdējais balsojums par ļoti svarīgu Eiropas tiesību aktu vīzu kodeksu, kas gal galā kalpos mums šai brīvību tiesību un tiesiskumu telpai. Un tāpēc eh, nu, šai parlamentā mums ir tā ierasts, ka pirms plenārsēdes referents var uzstāties visu kolēģu priekšā un paust pateicību par lielisko sadarbību, par konstruktīvo sadarbību, ko visu šo gadu laikā esam īstenojuši jo, nu, nu dienu laiks ir pagājis pamatīgs četri gadi sūra darba. Paldies ēnu referentiem, paldies Lība komitejai, kas savukārt virzīs priekš šo dokumentu, paldies Lība komitejas priekšādātājam Klodam Morāšam. Bet ņemot vērā, ka šis vienlaikus ir arī, šī ir vienlaikus arī pēdējā plenāra sesija šim mandātam, tāpat ir ierasts paust publiski domu arī par to, cik lieliski ir bijis kalpot Eiropas pilsoņiem šeit, šajā namā, šai parlamentā, kas ir vienīgā vēlētā, demokrātiski vēlētā iestāda Eiropas Savienībā. Nu, un, protams, gribu izmantot attiecīgi šo iespēju, lai ik vienam no jums vēlētu to labāko. No visas sirds. Un gribu to pavisam publiski arī pateikt, ka man ir bijis liels gods kopā strādāt ar jums visiem šos pēdējos piecus gadus. Lielas paldies jums visiem, godātie kolēģi! Lielas paldies, saka priekšsēdētāja Lopesam Agilāram. Mums jābalso ar personālu balsojumu par 89. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un līdz ar to pirmais lasījums noslēdzies parlamentā. Tālāk pārējām pie Saraus Antošas ziņojumu. Arī tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. 82. grozījums. Un beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā noslēdzies. Pārējām pie referenta Rādeve ziņojuma. Personāla balsojums par 73. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. grozījums par pret atturs. Pieņemts. 75. grozījums par pret atturs atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā noslēdzies. Pieņemts. Pārējiem tālāk pie Rēdas kunga ziņojuma. Un balsosim par 189 D grozījumu par, pret, atturas. Noraidīts 190 D grozījums par, pret, atturas. Noraidīts 191 grozījums par, pret, atturas Noraidīts. Tālāk par komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir apstiprināts. Tālāk pārējiem pie Virkunenes, Marinesku un Teličkas kunga ziņojuma 108. grozījums par pret atturas Nu, nebija īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un par komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir apstiprināts. Un visbeidzot par Daltonu kunga ziņojumu balsosim. Tālāk par grozījumu bloku no attiecīgās komitejas blokā par pret atturs pieņemts. 19. par pret atturs pieņemts. 31. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 19. Labi, pārbaudīsim 19. grozījumu elektroniski. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 57. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 59. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 63. par nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsojam par 87. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. par, pret, atturs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 Pieņemts 120. par. Pret. Atturs. Pieņemts 124. par. Pret. Atturs. Pieņemts 125. par. Pret. Atturs. Pieņemts 128. par. Pret. Atturs. Pieņemts 127. par. Pret. Atturs. Pieņemts 134. par. Pret. Atturs. Pieņemts 145. par. Pret atturs pieņemts. 148. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 52. par, pret, atturs, pieņemts. 68. par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 160. personāla balsojums sākam balsot. Non, nu, le, le 60. 100. 100, par 68 mēs nobalsojām, līdz ar to 169. atkrita, un tagad jābalso par 160. ar personālu balsojumu. Un joprojām varam turpināt balsot. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 157. personāla balsojums. Sākam balsot. 157. Beidzam balsot arī noraidīts. Līdz ar to balsosim par 164. sākam balsot ar personālu balsojumu. Le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 81. par. Pret. Atturs pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 81. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt 83D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējam pie 85 par pret atturas. Nu, man rodas zināmas šaubas, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 85. grozījumu. Nevots eklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, skaidrāk celiet rokas. Tālāk 86D atturs. Atvainojiet, bet tomēr bija zināmas šaubas. Pārbaudīsim vēlreiz. 86 D elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 88. jo pārējie atkrīt par, pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to tālāk 165. D ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. par, pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums par 161. sākam balsot. Beidzam balsot. vienāds balsu skaits par, vienāds nu, tikpat liels pret. Līdz ar to noraidīts. Tālāk 162. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk personāla balsojums par 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu Līdz ar to 16. par, pret, atturas pieņemts. Un 156. ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu Tālāk. 18. D par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski, jā. Elektroniski par 18. D sākam balsot. Votik. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie 159. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un līdz ar to balsojam par 34. par, pret, par 34. pret, atturas, pieņemts. Un personāla balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā variantā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Lūk, pieņemts. Un līdz ar to pirmā lasījumā šis tiesība akts apstiprināts. Un līdz ar to